Good evening, uh, dear colleagues. Labvakar, dārgie kolēģi. Vai lūdzu jūs varētu apsēsties, lai mēs varētu sākt kā nāksmi? Just in few seconds. Pēc dažām sekundēm. So. Tātad. Paldies! Ļaujiet man atklāt eh, ekon komitejas un īpašās eh, finanšu noziegumu un nodokļu nemaksāšanas un izvairīšanās no nodokļu nomaksas komitejas sanāksmi, eh, kuru vadīs um, trīs čehi divi Čehi, Jāžekungs un es. Eh, tagad par valodām. Mums ir pieejams 11 valodas. Eh, mūsu sanāksme tiek uh, translēta internetā, Eiroparla tīmekļa vietnē. Un uh, būs arī pieejams uh, angļu valodā uh, tak, šis sanāksmes protokols. Tagad ļaujiet man dot vārdu Pīteram, lai viņš uh, izskaidrotu mūsu sanāksmes iemeslu. Paldies! Es gribētu sveikt visus šajā kopīgajā ekonu un taks trīs komiteju uzklausīšanā. Mēs apspriedīsim kumeks skandālu, finansu noziegumus un uh, um, iztrūkums tagadējā likumdošanas ietvarā. Šīs uzklausīšanas mērķis ir izskatīt komeks dokumentu atklāsmes, kas parādīja, ka vairāk kā 55 miljārdi eiro ir izkrāpti ar dažādu schēmu starpniecību. Šī uzklausīšana izskatīs pastāvošos uh, apiešanas iespējas likumdošanā, kas pieļauj šādu situāciju, kā arī dažādus veidus, kā varētu uzlabot administratīvo sadarbību starp dalību valstīm attiecībā uz nodokļu jautājumiem. Uzklausīšanā būs viens panelis, kurā būs četri eksperti. Pirmais ir eh, Gerhards Šiks, kurš ir Vācijas parlamenta deputāts un arī uh, bijušās izmeklēšanas komitejas biedrs par komeks skandālu. Diemžēl ir trokšņi. Klāt ir arī Kristofers Spengls, profesors, kurš ir ZV e asociētais pētnieks. Viņš ir Manhaimas universitātē tātad profesors un uh, Olivers Šrēms, kurš ir starptautiskā sadarbības projekta Dekumeks Files uh, dibinātājs un uh, vadītājs, un arī um, korektīva um, nevalstiskās organizācijas uh, galvenais redaktors. Un arī Kristians Salevskis, kurš ir uh, reportieris kas uh, ir ziņojis par šiem kumeks dokumentiem. Sveicu jūs visus! Have, uh, Katram runātājam būs maksimāli septiņas minūtes prezentācijai, ievadrunai, un tad mēs eh, dosim vārdu diskusiju dalībniekiem. Pateikšu, ka šika kungs būs eh, pieejams tikai no astoņiem. Tāpēc eh, kolēģi, kas eh, grib viņam kaut ko jautāt, eh, to varēs darīt pēc astoņiem. Bet tagad šīka kungs, lūdzu, jums vārds septiņas minūtes ievadvārdiem, lūdzu. Priekšsādātāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti, paldies, ka dodat man iespēju dalīties ar savu pieredzi attiecībā uz Kumeks un Kunkumu skandālu. Mums nodokļu maksātājiem tas ir maksājis miljārdus. Tad, kad es uh, inicēju parlamentāro izmeklēšanu Vācijas Bundestāgā par šiem uh, dokumentiem, mans uh, mērķis nebija atklāt uh, kriminālas aktivitātes. Tas būtu jādara prokuroriem un uh, Manuprāt, viņi to dara ļoti labi. Mans nolūks bija nodrošināt to, lai mēs mācītos no mūsu kļūdām, no institūciju kļūdām, lai novērstu līdzīgu lietu atkārtošanās nākotnē. Dividendu pārvietošanas vēsture un citu transakciju vēsture Vācijā kopš 90. gadu sākuma parāda, ka darījuma organizatori ir varējuši savu darbību laika gaitā tā ļoti labi pielāgojoties likumdošanas un administrācijas izmaiņām. Un būtu pilnīgi naivi pieņemt, ka uh, likums, kas 2011. gadā apturēja kumēks Vācijā un kas centās uh, kumkumu apturēt 2016. gadā, uh, varētu apturēt šādas aktivitātes arī nākotnē. Kamēr um, mums nebūs pienācīga uzraudzība, uh, Uh, mēs nekad uh, neuzvarēsim cīņā pret šiem te finanšu ekspertiem, kas visu laiku izdomā jaunus trikus, kādā veidā var izvilkt naudu no nodokļu maksātāju kabatām. Izlasīju simtiem dokumentu no finanšu ministrijas, sākot jau no 80 gadiem, es vienkārši gaidīju, kad parādīsies jaunākais triks, un tāpēc nemaz nebija pārsteigts, kad jauns krāpniecības mehānisms pagājušajā nedēļā tika uh, atklāts, un uh, nekāds pārsteigums nav tas, ka šis triks sāka tikt izmantots uh, pēc 2011. gada komeks likumdošanas pieņemšanas. Šoreiz uh, tiek radīti vairāk kā viens amerikāņu um, um, dokuments uz uh, akciju. Uh, Un eh, šeit eh, to atklāja izmeklējošie žurnālisti, un iemesls tam ir pašapmierinātība. Tā vietā, lai mācītos no pagaidnes kļūdām un eh, parūpētos par to, lai šādas lietas tiktu atklātas agrāk, Finanšu ministrija uzskatīja, ka viss ir izdarīts tad, kad Kumeks praksa tika apturēta 2011. gadā. Mūsu ziņojums ziņo par daudziem trūkumiem, bet tas tika iz, ignorēts un nav izdarīt pareizie secinājumi. Ļaujiet man pieminēt uh, piecus secinājumus, kas varētu būt uh, vērtīgi jums Eiropas līmenī. Tos vajadzētu apsvērt. Pirmkārt, Eiropas sadarbība. 2005. gadā kad uh, avīs rakstīja par uh, kādu bankas darbinieku, kas tika atlaists. Publikācijas rāda, ka šajā lietā arī kumeks darījumi spēlē lomu. Ja Vācijas iestādes būtu dzirdējušas par šo lietu, tās būtu reaģējušas daudz agrāk. Uh, 2008. gadā Šveice apturēja kumeks un tādējādi aizsargāja eh, Šveices nodokļu maksātājus. Vācija to ignorēja un bija vajadzīgi vēl trīs gadi, kas daudz izmaksāja, lai a, apturētu šos darījumus Vācijā, ko dalēja organizēja Šveices bankas. A, Un um, 1,7 miljārdi eiro tika zaudēti nodokļu maksātājiem, kad uh, šīs aktivitātes Vācijā turpinājās. Eiropas sadarbība cīnoties pret finanšu noziegumiem būtu aiztaupījusi uh, daudz naudas Eiropas nodokļu maksātājiem. Otrakārt, banku uzraugu loma. Bafin uh, banku uzraugs Vācijā nezināja, kas notiek Vācijas bankās. Pat tad, kad uh, ziņas avīzēs bija par to, tad eh, banku vadība uzskatīja, ka viņi nav eh, vainīgi, jo viņi uzskatīja, ka kumeks ir tikai nodokļu iestāžu jautājums. Viņi teica, ka viņi bija atbildīgi tikai par finanšu institūciju maksāt spēju, eh, nevis par nodokļiem. Atbildi viņi saņem 2015. gadā, kad Vācijas banka uh, kādas Kanādas bankas um, meitas uzņēmums, filiāle, um, atprasīja nepamatot samaksātos nodokļus. Un tas um, panās to, ka um, banka zaudēja daudz kapitālu, un tad uh, Bafins saprata, ka tas ir arī maksātspējas jautājums bet uh, tomēr jāsaka, ka komēks lietas balstās uz diviem komponentiem. Tie ir uh, nodokļu likumi, kas tiek pārkāpti, bet finanšu instrumenti, kas tiek uh, izmantot un cilvēki, kas šos noziegumus pastrādā, ļauj, uh, tātad to ļauj, pieļauj visu banku uzraugi. Vācijas finanšu ministrijas nodokļu nodaļas vadītājs uh, um, uh, tātad bija iesaistīts šajos, eh, es eh, citēju, organizētajos noziegumos. Kā tad, lai pārbauda, ka banku pārvaldnieki ir pienācīgi strādājuši? Trešais. Vecpapīra un tirgus iestāžu loma. Vienīgās iestādes, kas var laicīgi apturēt šos noziegumus, ir finanšu tirgu uzraugi eh, ASV eh, finanšu tirgu um, iestāde bija tā, kas pirmā atklāja šos noziegumus, nevis Vācijas iestāde. Bafin varēja taču šo dividendžu arbitrāžu atklāt, uh, ja būtu interesējusies par to. Pirmkārt, uh, eh, 2007. gadā jau trauksmes cēlājs sniedz informāciju, bet nesņēma nekādu atbildi. Otrakārt, Bafin būtu varējuši redzēt šo milzīgo tirzniecības apjomu, ko izraisīja Kumeks. Uh, Uh, dienā, ka tikai vācieši ir tiesīgi saņemt uh, dividendus. Viņi varēja paskatīties uz tirsniecības apjomu, uh, kas bija daudzreiz lielāks nekā pārējā gadā. Un, ja viņi izmeklētu tam iemeslus, viņi būtu atklājušos komeks un kunkumu dalījums, darījums. Un mēs redzam, ka Bafin nav pildīja savus pienākumus, kas tiem bija jāpilda mēs mūsu parlamentārajā izmeklēšanā uzzinājām, ka Bafi netika informēts par uh, dažādiem jautājumiem no ministrijas puses, lai apturētu kumēks. Līdz ar to tika turpināts eh, izveidot investīciju fondus, kas tika veidoti tikai, lai īstenot kumēks darījumus. Ja Bafin tiktu informēts par aizdomām, kas eh, ministrijai bija par kumēks, viņi būtu varējuši uh, um, apturēt šo instrumentu izveidu, kas tālāk tika izmantot komiks darījumos. Ļaujiet man izmantot salīdzinājumu. Bafini būtu varējuši apturēt noziedzniekus, um, tātad atņemot viņiem šo uh, ieroci. Tad, kad esma tika izveidota, um, šī iestāde ir uz, atbildīga par finanšu tirgu integritātu un uzraudzību. Vai šis nav finanšu tirgu integrētas uh, problēmas jautājums, ja tiek izveidoti daudzi fondi, kuru vienīgais iemesls ir krimināls darbības? Tālāk apdrošināšanas uzrauga loma. Ir ļoti iespējams, ka Vācijas akcijas, kas piederēja apdrošināšanas uh, uzņēmiem, arī tika izmantot Comex un Kumkum. Visā citādi uh, Eh, šī te augstā aktivitāte dienā, kad tiek noteikts, kas ir eh, akcijas īpašnieks, nebūtu tik aktīva bijusi. Un mēs mūsu izmeklēšanā nevarējām izmeklēt izmeklēšanas eh, kompāniju lomu. Es ceru, ka Eiropa to varēs izmeklēt. Un pēdējais punkts ļoti svarīga informācija, lai atklātu Kulmēks skandālu, līdzīgi kā Luxlīks un citus skandālus, iestādēm tika sniegta no um, trauksmes cēlāja puses. Tas parāda, cik svarīgi ir šie cilvēki cīņā pret noziedzību. Lai atbalstītu un iedrošinātu cilvēku sniegt aktivitā, informāciju par kriminālām aktivitātēm sabiedrībai un iestādēm, mums ir vajadzīgi daudz labāki. Vē, trauksmes celāju aizsardzības noteikumi. Jūsu kolēģi Jūrija komitejā par to cīnās, diemžēl. Eh, tagad Vācijā ir cīņa par to, lai eh, zināmas profesijas, piemēram, grāmatveži, tiktu izņemti no šīs aizsardzības um, vairoga, un tad man jādomā, kurā pusē tad viņi ir. Es ar prieku gaidu jautājumus un debats. Lielas paldies! Thank you very much. Paldies doktoram Šikam. Eh, kurš būs kopā ar mums līdz pulksten astoņiem. Un nākošais runātājs ir profesors Špangots. Man. Eh, priekšsēdētāji, godējumie parlamenta deputāti, paldies par uzaicinājumu. Un tā kā mēs runājam par ļoti tehnisku un juridisku jautājumu, tad mana runa būs vācu valodā. Mēs runājam par uh, dividenžu izmaksāšanu pa daļām, un eh, tas attiecas uz um, dažādām akciju transakcijām konkrētajā dienā, kad eh, akcijas tiek eh, izmaksātas vai nu ar dividendēm, vai arī bez. Kum nozīmē ar un eks bez iespējām saņemt dividendes. Šāda veida transakcijas bieži vien sabiedrības uztverē tiek sajauktas, tādēļ es par tām runāšu atsevišķi chronoloģiski. Savā atzinumā es runāju galvenokārt par situāciju Vācijā, par šī nodokļu skandāla Eiropas dimensiju. Es atbildēšu vēlāk, ja būs jautājumi kum eksa darījumi kopā ar īso pārdošanu bija iespējami Vācijā līdz 2011. gadam, un tas nozīmē, ka no dividendēm iekasētais kapitāla pieauguma nodoklis tika apliecināts un izmaksāts vairākas reizes. Tādā veidā varēja rast peļņu un mēs runājam par krāpniecību un nodokļu laupīšanu. Tas, ka šie kapitāla pieauguma nodokļi tika izmaksāti vairākas reizes, eh, bija iespējams tehniskas kļūmes dēļ. Šīs eh, nodokļu pieauguma, nodu, eh, kapitāla pieauguma nodoklis tika izmaksāts un to izmaksāja pārvaldības bankas un ja notika īsā pārdošana, kum eks eh, režīmā varēja izsniegt eh, divas, eh, divus certifikātus. Pirmām kārtām bankas izmaksāja šos, šīs dividendes akciju turētājiem, un otrām kārtām notika arī īsā pārdošana un par uh, radušo skaitējumu atbildīgi bija šie īsās pārdošanas uh, īstenotāji vai arī pārvaldības bankas. Un Vācijā tādā. Vācijā nekad nav bijis um, uh, caurumu vai uh, vājo vietu likumdošanā, bet gan bija tehniska sistēmiska kļūda, kuras dēļ bija iespējams uh, šādu darbību veikt. Un ja mēs uh, lēšam uh, to, cik daudz uh, nodokļu ir gājis secena valsts kasē no 2005. līdz 2011. gadam, mēs varam runāt par 7,2 miljardiem eiro. Bet patiesībā tā ir tikai aizberga redzamā daļa, un mēs varētu runāt par daudz augstāku rādītāju. Kopš 2012. gada šī sistēmiskā kļūda ir izskausta, un kapitāla pieauguma nodokli tagad eh, iekasē atbilstošie kredīti institūti, eh, kas arī izsniedz eh, nodokļu certifikātu. Kādēļ bija iespējams šāds kumeks skandāls? No 2016. līdz 2017. gadam Vācijas parlamentā darbojās īpaši izmeklēšanas komiteja, un jāsaka, ka tās apkopotā informācija ir patiešām šokējoša. Uh, Politiķi nebija pārāk interesēti šīs problēmas risināšanā un nebija pietiekami daudz informācijas, trūka pietiekami labas kontrolas un jāmin arī lobiju spēcīgā ietekme. Vairāk kā desmit gadi bija nepieciešami, lai varētu šo sistēmu beidzot izskaust, un 2002. gadā gan pirmo reizi bija saņemta oficiāla informācija. Vācijas finanšu ministrijā trūkst arī pietiekami labas pārvaldības un joprojām nav iespējams arī pilnīgi precīzi aprēķināt, cik liels ir radītais zaudējums. Ir šī kapitāla. Uh, Eh, pieauguma, eh, ir kapitāla pieauguma nodoklis, eh, bet kā tas tiek atmaksāts? Mēs arī secinājām, ka trūkst pietiekami labas informācijas, uzticams informācijas par to, cik liels varētu būt radušais finansiālais zaudējums. Vācu Federālā banku apvienība un arī Finanšu ministrija uzdeva jautājumus kā ir iespējams radīt nepietiekams likumus un pieļaut šādas, šādu sistēmisku kļūdu. 2009. gadā arī Finanšu ministrija veica aplamu vērtējumu par kum eks darījumiem. Tas vēl nav viss, un līdz pat šai dienai eh, jau 14 gadu garumā Vācijā kum-kum darījumi joprojām ir iespējami. Tie ir iespējami tādēļ, ka, piemēram, um, Vācijas nerezidenti, ārvalstu fondi, finanšu institūti īsu brīdi pirms dividendžu izmaksāšanas savus akcijas aizdod vai pārdod Vācijas finanšu institūtiem un pēc izmaksas dienas tas viss atkal notiek um, apgrieztā kārtībā. Jāsaka, ka nodokļu tiesībās, nodokļu likumdošanā viss ir pietiekami labi regulēts, bet ir sistēmisks kļūdas un ir iespējams arī vērtspapīrot šādas dividendes un izmantot arī kapitāla pieauguma nodokļu likumdošanu savās interesēs. Kumkum darījumi nav likumīgi, bet atsevišķos gadījumos tie arī pārkāpja nodokļu normas, runājot par to, kāda veida darījumi ir notikuši un vai ir iesaistīts privātpersonas vai finanšu institūti Mēs esam arī veikuši dažādas aplēses par to, cik lieli nodokļu zaudējumi ir bijuši no 2001 līdz 2016 gadam. Mēs lēsām zaudējumu 50 līdz 80 miljārdu eiro apmērā, ņemot vērā to, cik augsti ir bijuši dažādie kapitāla pieauguma nodokļi. Mēs esam arī uh, saņēmuši nepamatotas vai nepilnīgas atbildes uz mūsu jautājumiem. Un šāda nelikumīga prakse joprojām turpinājās. Ir ar, nav arī juridiskās noteiktības un ir iespējams šādus darījumus veikt arī nākotnē, jo kum-kum jomā joprojām uh, ir trūkumi likumdošanā. Mums ir vajadzīga pietiekami laba nodokļu un uh, finanšu institūciju pārvaldība, monitorings ir jābūt arī koordinācija Eiropas Savienības līmenī, cevišķi runājot par kapitāla pieauguma nodokli, un ir uh, jāpaplašina arī kompetences. Uh, krimināla uh, izmeklēšanas iestādēm, kas izmeklē krāpniecību nodokļu jomā, un mums ir arī jāievēro Eiropas eh, kapitāla tirgus eh, viengabalainība. Lielas paldies par uzmanību! Thank you very much. Paldies, pēdējais runātājs šajā ievadaļā. Būs Šrēmkungs. Visi trīs runātāji un Selevska kungs no panorāma cait būs pieejami jautājumiem un atbildēm. Šeit kungs lūdzu. Godātais priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Mēs strādājam bezpējas organizācijā, redakcijā korektīvi un uh, kopīgi uh, 40 žurnālisti no 19 uh, um, dažādiem medijiem un 12 Eiropas dalību valstīm 9 mēnešu laikā pētīja to, ko norisinās krāpniecība cum-ex jomā. Mēs uh, secinājām, ka ir radīts 55,2 uh, miljardus liels zaudējums. Pērnajā vasarā mēs jau atklājām, ka no 2001 līdz 2016 gadam cum-ex un cum-cum uh, darījuma rezultātā ir radīts radušies zaudējumi 31,8 miljardu eiro apmērā. Un šo summu aprēķināja uh, nodokļu profesors Kristofs Špengels no Mannheims Universitātes. Un mums radās arī papildus jautājumi, ja citās Eiropas valstīs ir bijuši līdzīgi darījumi, cik liels ir bijis tur nodarītais kaitējums un uh, vai uh, joprojām norisinās šādi kumeks darījumi un līdzīgi darījumi ar akcijām. Uh, Mēs patiešām bijām pārsteigti secinot, ka līdztekus Vācijā, arī Francijā, Spānijā, Itālijā, Nīderlandē, Beļģijā, Austrijā, Šveicē, D Dānijā, Somijā, Norvēģijā un uh, Zviedrijā ir konstatēti līdzīgi darījumi. Mēs jau pieminējām, ka kopīgais zaudējums ir mērāms 55,2 miljardos eiro. Šis uh, zaudējums. Uh, ir aprēķināts analizējot tirgu pieejamos datus, kā arī iegūto informāciju no nodokļu iestādēm. Bet mēs varējām aprēķināt tikai, mēs varējām iepazīties ar informāciju tikai no piecām valstīm. Vācijā zaudējums bija 31,8 miljārdi eiro, Francijā 17 miljārdi, Itālijā 4,5, Dānijā 1,7 miljārdi un Beļģijā 201 miljonus eiro mēs nevarējām, diemžēl, apkopot datus par citām valstīm, kur notiek kumeks darījumi. Kopš 2012. gadā Vācijā vairs nedrīkst piekopt kumeks darījums, un kopš 2016. gada arī kum, kum ir aizliegti. Mēs runājam arī uh, par to, ka tiek izmantoti nedaudz atvasināti kuma eks darījumi un pat agresīvākas uh, akciju darījumu formas. Mēs arī nesen uzzinājām, ka Vācijā bankas izmantotās augtās fantomības boku akcijas um, tiek uh, izmantoti tās augtie Amerikas um, depozitārie certifikāti. Kāda ir situācija citās Eiropas valstīs, vai tur joprojām ir iespējams izmantot dažādas komeks variācijas, un vai joprojām bankas un akciju tirgotāji uh, turpina tukšot valstu kases? Atbilde ir pozitīva, apstiprinoša. Un jau vairākus mēnešus ir, uh, mēs esam veikuši pētniecību. Uh, aizsaktā veidā un konstatējuši, ka vairākās Eiropas valstīs joprojām ir nelikumības, piemēram, Francijā, Itālijā, Spānijā, Norvēģijā, Somijā, Polijā un Čehijas republikā. Izlaupīšana turpinās visā Eiropā. Ko mēs varētu darīt? Vācijā norisinās diskusijas, vai ir uh, jābūt obligātai informēšanas uh, normai par agresīvu nodokļu plānošanu. Un, uh, piemēram, tādā veidā nodokļu konsultantiem un revidentiem būtu saistības ziņot tik līdz viņi atklāja kādus pārkāpumus un vājo vietu izmantošanas gadījums likumdošanā. Protams, ka viņa nav sajūsmā par šādu priekšlikumu. Es domāju, ka atbilstoša direktīva šeit būtu ļoti noderīga. Mēs, žurnālisti, savu darba daļu esam paveikuši. Tagad ir pienācis laiks rīkoties jums. Bieži vien uh, mēs esam tie, uh, kas atklāja šādus pārkāpumus un valsts iestāžu neizdarību. Mēs esam tā sauktā ceturtā vara. Uh, Un 2015. gadā mēs jau uzzinājām par kumeks darījumiem, pateicoties arī OECD datu bāzei. 2015. gadā tie akciju tirgotāji, kas uh, tukšoja valsts kasi Vācijā, jau sen bija devušies tālāk uz Dāniju, lai iegrābtos arī tās valsts kasē. Līdz ar to ir jābūt labākai un ātrākai informācijas apmaiņai. Citādi mēs šādu organizētu un ne noziedzīgu valsts kašu izlaupīšanu Eiropā nevarēsim apstādināt. Mums ir e, jābūt arī politiskajai gribai kaut ko darīt lietas labā un pielikt punktu nodokļu izlaupīšanai. Eiropā ir nepieciešamas e, nodokļu fib un nekavējoties. Paldies par uzmanību. Thanks all to all. Paldies visiem runātājiem, un tagad mēs pāriesim pie diskusijas ar deputātiem. Jūs zināt noteikumus. Katram deputātam ir 5 minūšu laiks, kurā ir 2 minūtes atvēlēts jautājumiem. 5 minūtes nav pārsniedzams arī tie, kuri sniedz atbildi. Rīkojieties tā, lai jūs iekļautos atvēlēties 5 minūtēs. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim dot vārdu visiem runātājiem. Pirmkārt, došu vārdu politiskajām grupām. Nesmu pārliecināts, ka būs laiks brīvajam mikrofonam, ja izteiksies visi tie, kur ir pieteikušies. Pirmais runātājs būšu es, tāpēc sāku ar savu jautājumu. Man tādi ir divi. No tiem pirmais attiecas uz kumeks, un otrais uz uh, kam kam. Par kam mēs runājot, man vēl aizvien nav skaidrs, kā 21. gadsimtā šāda situācija ir iespējama. Uzņēmums, kas maksā dividendes tikai vienreiz, kā viņi noskaidro, ka e, kurš, kurš var saņemt eksertifikātus e, atmaksai kā var izveidoties stāvoklis, kad nodokļu autoritātus redz, kā vienlaicīgi tā pati akcija tiek e, iegādāta no divu dažādu personu pusēm. Vai tas var notikt? E, kā tas e, ir iespējams nodokļu līmenī? Par kum, kam, kam runājot? Šī pati prakse, kur ir dividende kas tiek izmaksāties, pareizi saprotu, tad šobrīd tas nav iekļauts Vācijas likumā un tā tiek uzskatīta par nodokļu transakciju, kas notiek. Un otrkārt, vai pie šādas prakses pieturās eh, arī citas valstis, kurās kuponu atmazgāšana tiek uzskatīta par nelegālu praksi? Tie bija mani jautājumi, kurš no jums sniegs atbildi. Lūdzu, iekļaujieties atvēlētajās piecās minūtēs. Priekšsādātāja, es atbildēšu, sniegšu atbildi angļu valodā, jo tā nav pārlieku tehniska. Pirmais, pirmā jautājuma daļa - kā var izsniegt divus nodokļu voucherus? E, kum eks sakarā. Tas attiecas uz termiņu jautājumiem attiecībā uz uh, akciju tirgošanas un nomaksas dienu. Eh, tās ir divas dienas vienā gadījumā, citās valstīs trīs dienas, un šīs transakcijas notiek ap dividenžu eh, izmaksu datumu. Un ir skaidrs, ka juridiskais akciju turētājs izmaksu dienā saņem dividendi un nodokļu voucheri kas ir pilnīgi pareizi. Tirgotās akcijas, jeb daļas, ar, kas tiek tirgots ar kumu dividendi, bet notiek īspārdošana un e, maksājums notiek bez dividendes. Tanī dienā īspārdevējs nodod tālāk savu daļu ar kompensāciju, ar saražoto dividendi, un šī saražotā dividende netika pakļauta nodoklim, lai gan uh, e, iepirkēja banka sagatavoja otro nodokļu voucheri, apgalvojot, ka viņi nevarēja zināt, vai maksājums bija reāla dividende vai uh, saražota dividende. Un šī nepilnība pastāvēja Vācijā. Dānijā tāda arī pastāvēja, 12. gadā tāda beidz pastāvēt Vācijā, un šobrīd banka iekasē dividendu tāda ir tikai viena, un tikai banka iekasējošā dividenda var izsniegt nodokļu voucheri. Tas tika apvienots vienā personā, un es uzdevu jautājumu, kāpēc bija vajadzīgs vairāk nekā desmit gadi, lai novērst šo tehnisko nepilnību digitalizācijas laikmetā. Jautājums par kumkumu, par dividenšu sadalīšanu, par nodokļu voucheriem, lai atbildētu precīzi, nepilnība Vācijā nav novērsta, jo dividendes izmaksas nerezidentiem tiek pakļauta nodokļu ieturēšana Vācijā savukārt. Nodeva par vērtspapīra izdevumu vai kapitāla ieguvumu netiek pakļauta eh, nodokļa eh, aplikšanai. Paldies par šo skaidrojumu, nevisai pozitīvo no sociāla eh, demokrātiem Pēters Simons. Jā, sirsnīgs paldies priekšsādātāji. Špēgla kungs mūsu kopīgajā dialektā varētu runāt, nē. Mans pirmais jautājums jums. Jūs ļoti skaidri parādījāt, cik skai, grūti ir eh, aplēst šos eh, skaitļus, un pēc tam nākamais runātājs eh, runāja, kā viņi tik pie šiem 55 miljārdiem. Vai tie skaitļi, ko jūs esat aprēķinājusi, vai jūs varētu paskaidrot, kā jūs līdz tam nonācāt, jūsu aprēķināšanas metode tātad? Uh, un uh, ministrijas uh, tīmekļa vietnē izskatās, uh, viņi nav spējīgi to izdarīt. Otrais un trešais jautājums. Nē, otrais jautājums būs Šprengla kungam, profesoram Šprenglam. Tev, dārgais Gerhard, tātad šie lielie konsultāciju uzņēmumi, kas citā kontekstā arī ir parādījušie šie četri lielie vai uh, ir norādes uz to iesaisti um, attīstībā vai uh, e, tirgulēšanā runājot par kumeks, un ja jā, tad kādā apmērā? Un trešais jautājums. Tev, dargais Gerhard, kas man šķiet interesanti, Es tagad runāju ar vairākiem eh, deputātiem, kas darbojas šajā izmeklēšanas komitejā, un viņi saka, ka Eiropas dimensija šī gada laikā, veicot izmeklēšanu Vācijas eh, parlamentā, nesot vispār parādījusies, eh, ka tas nebūtu pat, ko to nevarēja pat iedomāties. Proti, ka tas notiek arī citās valstīs es būtu pateicīgs, ja tu no sava skatu punkta, kā deputāts, kas darbojās šajā izmeklēšanas komitejā, varētu pastāstīt, kā tas bija, un tad kāpēc jūs neatklājāt, ka kaut kas tāds notiek arī citur? Reply, Paldies, trīs minūtes atbildēji. Vāciska Simon kungs par komēks nodokļu uh, kaitējumu. Mums bija transakciju dati no Clearstream Banking AG. Uh, kas eh, Vācijas biežas uzdomā to eh, veids, un tie mums bija pieejami no 2005. līdz 2011. gadam. Un mēs, balstoties uz šiem datiem, varējām identificēt īsās pārdošanas gadījumus un eh, aprēķinājām, ka 7,2 miljārda eiro ir šis nodokļu kaitējums, zinot, ka kumeks darījumi tiek īstenot Vācijā kopš 90. gadu beigām, un zinot, ka eh, šie dati, kas mums tika iesniegti, bija agregēti, mēs to aprēķinājām kā minimālo kaitējumu. Par kum, kum darījumiem mēs rīkojamies sekojoši. Mēs eh, dividendžu izmaksas eh, no visiem nodokļu segmentiem paņēmām 2001. līdz 16. gadā tātad no e, iekšzemes un ārvalstu daļām. Tātad tas bija sadalīts, šie dati mums bija, un tie, e, kas, e, tās akcijas, kas bija um, to um, rokās, kas nebija Vācijas rezidenti, par to mēs tad arī rēķinājām. Tātad atkarībā no kapitāla pieauguma nodokļa, ja nav. Uh, Uh, dubultās aplikšanas uh, nolīgums, tad ir 25%, ja ir, tad 15%, un tad maksimālais uh, kaitējums ir 50 miljārdi eiro, tie ir ar 15 eiro miljārdiem eiro. Un kā tad mēs eh, šos 31,2 eh, miljārdus Vācijā eh, panācām? Tie, tas ir sajaukums no mūsu skaitļiem. Tad, tad šis kumeks kaitējums 7,2 miljārdi un kolēģi blakus man teica, nu jā, 50 līdz 80, tas ir ļoti daudz, tad ņemsim pusi no 50. Un 31 plus 7,2 tie ir apmēram 32. Kā jau es teicu, tas daudz kā tiek jaukts ganz kurz, ich möchte dazu. Pavisam īsi gribēju īsi papildināt, ka um, pamatojoties uz šo pieņēmumu, ka visi ārvalstu akciju turētāji akcijas tika izmantot šādā veidā, lai tur tādu realistisku konservatīvu aplēsi uh, pieņemtu, un mēs tātad uh, izvēlējāmies 50%. Tas nebija patvalīgi, tas bija tāds konservatīvs uh, prognozes variants. Mm. Paldies, ja nemaldos, Šika kungam arī tika uzdots jautājums, varbūt viņš varētu atbildēt. Jā, vispirms eh, auditorija brevidentu eh, loma un eh, šo biroja loma ir tā, ka atsevišķie investori un banku valdes vienmēr nodrošināja sev ar juridiskajiem atzinumiem un tie tika izdoti uh, auditoru firmās, un tādējādi viņi varēs jau vairāk sargāt no um, dažādiem argumentiem, un šie atzinumi tad legalizē viņu darbību. Auditoru firmas par to daudz nerunāja, bet uh, Mēs mūsu izmeklēšanas komitejā, mums nebija pietiekami daudz laika, lai izmeklētu šo te auditoru revidentu lomu tas mm, ir kaut kas tāds, ko revidentiem vajadzēja pamanīt, un viņi savu lomu arī finanšu krīzes sākumā nespēlēja labi. Pēters Simons prasīja, eh, kāda bija Eiropas dimensija mūsu izmeklēšanā. Nu, eh, to mēs tā īsti neizmeklējām. Thank you. Uh, thank you. We don't have a... Paldies. Paldies. No ECR grupas nav neviena runātāja, bet ir Klīnce kungs no Aldi grupas. Paldies. Tātad uh, septiņus gadus mēs šeit skatām vidējā termiņa finanšu plānu un tiek uh, notiek cīņa par vienu eiro un, uh, un dalība valsts cīnās, negrib dot savu vienu procentu no IKP Un te mums ir gadījums, kad ir divciparu skaitlis miljārdos, uh, kad tiek izkrāpti līdzekļi, un mēs zinām, ka arī PVN krāpniecības jomā šeit uh, mēs runājam par divciparu skaitļos rakstāmām miljārdu summām, un tas ir katastrofāli. Kāpēc tad ir šis gadījums? Tāpēc, ka kā jau 2008. gada krīzē, uh, kriminālie spēki darbojās Un jautājums ir, kā šo te um, alkatību, kā to tad uh, ierobežot. Daži priekšlikumi tika izteikti. Man ir jautājums, vai mums nevajadzētu ņemt vērā sakojošo. Tātad pirmais jautājums, kurš tad konkrēti ieguva no šīm krāpniecībām? Vai tās bija bankas, vai tie bija uh, Eh, juristi, auditori, revidenti, akcionāri vai eh, tā, to visu kombinācija, kurš bija tas, kas bija lielākais ieguvējs. Otrakārt, vai mums nevajadzētu nodrošināt, ka neatkarīgi no eh, noso, no, no notiesājumiem, kas, no tātad tiesas procesiem, kas būs cerams, ka mēs tā precīzi konstatējam, kurš Eh, šeit līdzdarbojas, tam ir jāsaņem aizliegums eh, strādāt savā nozarē. Proti, ja banķieris pasniedz roku kādam palīdz eh, revidentam, ja revidents iesaistās, tad viņam vajadzētu aizliegt darboties savā profesijā uz visu mūžu. Un es domāju, ka tas varētu būt pietiekami atturošs pasākums. Uh, Otrakārt, es visu laiku dzirdu par šo te īso pārdošanu. Uh, tiek teikts, jā, tas ir svarīgi tirgiem, likviditātei un tā tālāk. Jautājums ir, vai tiešām tas ir tik svarīgi, vai nevar padomāt vienkārši ierobežot vai pat pilnībā aizliegt īso pārdošanu. Un trešais, protams, ka milzīga problēma Eiropā Es atvainojos, ja jūs uzdodat šādu garu jautājumu, jūs nesaņemsiet atbildi. Nu, jā, Par pārvaldību jau runājām, un pēdējais punkts tad par nodokļiem. Mēs zinām, ka Eiropā ir dalībvalstu privilēģija, ka tās pilnībā var lemt par saviem nodokļiem, vai mums nevajadzētu nodokļu jomā vismaz daļēju harmonizāciju, lai šeit panāktu progresu. Paldies! Tagad atbildes mēs sadalīsim laiku. Jā, ieguvēji bija visi, ko jūs nosaucāt - bankas, akciju tirgotāji, juristi, ieguldītāji, arī nedrīkstam tos aizmirst, bagāti cilvēki, kuri var um, divus, trī, diviem, trim uh, cipariem rakstāms miljonu skaitļus uh, eiro ieguldīt akcijās, un uh, visi tur piedalījās. Aizliegums strādāt profesijā. Nu, jā, uh, Vācijā ir pirmās apsūdzības izvirzītas, to vidū ir arī juristi. Ja kāds tiks notiesāts, tad varam pieņemt, ka eh, droši vien, ka viņiem tiks atņemta jurista licence, bet tas tad ir eh, profesionālo apvienību lēmums. Jā, es gribētu principā pievienoties tam, kas tika teikts. Jā, Tātad eh, tu, īsā pārdošana vai vērtspapīru aizdošanas eh, darījumi, ja tie tiek izmantoti ļaunprātīgos nolūkos, eh, lai um, izvairītos no nodokļu maksāšanas, tad to vajadzētu aizliegt. Tātad šeit ir runa par to, ka likumos vajadzētu izslēgt. In Deutschland haben wir weiterhin andere. Tātad Vācijā joprojām pastāv dažādi stimuli uh, vērtspapīru aizdošanas uh, darījumiem, un tur ir mērķis uh, krāpties ar nodokļiem un digitalizācijas kontekstā, taču būtu jābūt iespējamam padarīt tādu hermētisku savu mūsu nodokļu sistēmu. Un uh, Mēs varam uh, padomāt par visu kapitāla pieauga nodokļa sistēmu, par šo uh, apliecību izsniegšanu, certifikātu izsniegšanu. Šodien mēs par to nerunājam, bet uh, Eiropā apgrozījuma nodokļa uh, ieņēmuma iztrūkums 160 uh, uh, miljārdu eiro gadā. Šeit ir jādomā, kā to. Uh, apkarot, un priekšlikumi jau gadiem ilgi ir uz galda. Daudz naudas iet garām valstu kasēm, un tas ir eh, tiešām žēl, ka tā tas ir Eiropā, un arī dalību valstīm tā ir slikta situācija. Paldies tagad, eh, papadi mūsu kungs no goja. Paldies, priekšsādātāji. Novembra plenārsēdē es Eh, uzdevu šo pašu jautājumu. Esmu gandarīts, ka mēs sākam skatīt šo jautājumu šodien piedaloties ekspertiem. Man ir jautājums Špengera kungam. Eh, jūs teicāt, ka šis milzīgais eh, nodokļu krāpšanas skandāls tika konstatēts un arī tik novērsts jau no 2001. gada, bet tā vietā Vācijas finanšu ministrs sniedz nepareizus eh, datus. Es gribētu dzirdēt eh, atbildi par to, kad, kam un kādā veidā. Tālāk Šromkungam jautājums. Jūs sacījāt, ka šī krāpšanās turpina darboties vairākās valstīs. Vai varu dzirdēt vairāk datu par to? Trešais jautājums. Kā var šīs nepilnības novērst, nepilnības, kuras uh, pieļauj milzīga apjoma fiskālās krāpšanas iespējas. Uz ārkārtīgi daudz, turklāt trūcīgu nodokļu maksātāju rēķinu. Jūs sacījāt, ka Eiropas prokuratūra un e, citas struktūras jau ir norādījušas uz šiem trūkumiem, vai ir vajadzīgas vēl citas uzraudzības iestādes, vai tikai Savienotās valsts var atrisināt šo problēmu. Paldies! Tagad aicinu sniegt atbildes. Jā, par jūsu jautājumu man, ko jūs uzdevāt no žurnālistu aprindām jau pirms 20 gadiem, 97. gadā bija norādes par to, ka Vācijā tiek veikti kumeks eh, darījumi. Federālā finanšu ministrija Vācijā oficiāli no Vācijas Banku apvienības vēstulē tika informēta, ka Vācijā kumeks darījumi darbojas uh, un ka ir problēma ar kapitāla pieauga nodokļa certifikātiem un ka šī problēma tomēr nevar uh, tikt apturēta ar nacionālās likumdošanas izmaiņām, jo, ja darījumi tiek veikti ar ārvalstu starpniecību, kas bieži vien tā bija, tad manis minētā uh, Eh, dividenžu kompensācija, šī te saražotā dividenda, tad eh, par to Vācijā nav jāmaksā nodokļi. Šī informācija Vācijas federālajai ministrijai 2002. gadā, četras dienas pirms Ziemassvētkiem, jau bija. Un likums 2006. 7. gadā tika mainīts dividenžu kompensāciju maksājumu Vācijā padarot uh, apliekam ar nodokļiem, bet tikai tad, ja dividenžu kompensāciju ir veikusi kāda banka Vācijā. Visi uh, zināmie gadījumi Vācijā parādīja, ka uh, šie darījumi vienmēr tika īstenoti caur ārvalstīm, un tikai 2012. gadā šis trūkums likumā tika novērsts Eh, kad tika atklāts, ka eh, krāpniecību var apturēt tikai tad, ja ir tikai viens nodokļu certifikāts, un proti eh, to izdod tā iestāde, kas maksā kapitāla pieauguma nodokli. Un tas man šķiet apšaubām, ka desmit gadi ir vajadzīgi, lai šo tehnisko trūkumu novērstu. Jā, mēs ar uh, savu slepeno operāciju atklājām, ka šie darījumi joprojām uh, turpinās. Mēs bijām Londonā, mums izdevās uh, tikties ar kādu uh, treideri, ar tirgotāju, kas mums izteica zināmas piedāvājumus. Mums ir arī uh, dokumenti, uh, kur tiek piedāvāts uh, šādus uh, darījumus veikt ar virkni valstu Eiropā. Tad 50, uh, 100 miljoni, ja man būtu, es uh, pēc uh, trim mēnešiem būtu iegūs milzīgus, milzīgu pēļņu. Tas tiešām um, notiek ļoti ātri. Uh, kādu institūciju veidot Eiropas līmenī. Mēs žurnālisti to atklājām, eh, tāpēc, ka mēs viens ar otru runājam. Es piezvanīju kādam cilvēkam Dānijā, jo es nepārzinu Dānijas likumdošanu nodokļu jomā, bet viņš var pētīt. Es arī šo valodu, šai valodā nerunāju. Man pieredze ar um, izmeklētājiem un prokuroriem ir tāda, ka viņi to nevar izdarīt. Viņi nevar vienkārši piezvanīt Itālijas kolēģim, paprasīt, iedod man šos dokumentus, vai tev Itālijā notiek šādi gadījumi, ļauj man iepazīties ar tavu darbu rezultātiem. Tas ir tad, kad ja kāds šerifs uh, seko uh, akciju tirgotājam un viņa zirgam ir jāapstājas pie robežas uh, un jānoskatās ar binokli, kā šis noziedznieks pazūd. Vienkārši Eiropā nenotiek informācijas apmaiņa pienācīgā apmērā. Tas notiek ļoti grūti, lēni un, un pie tā ir jāstrādā, lai tas uzlabotos. Paldies, uh, Svens Gigolds no Zaļajiem runās, lūdzu. Um, like... Paldies runāšu par sekojošo. Pirmkārt, uzdošu jautājumu Sarevska un arī Šrauma un Špengels kungam. Vai jūs varētu maksimāli precīzi mums izklāstīt, kura veida spēlētāji, un ja varat arī nosauciet tos, bija iekļauti šajā biznesā tajās valstīs, eh, par ko jūs runājat. Apdrošināšanas sabiedrības bankas, apdroš, apdrošināšanas fondi, kāda veida bankas, izklāstiet to maksimāli skaidri. Mm, tas ir pirmkārt. Otrkārt, ja jūs nevarat šo sarakstu izklāstīt vai pabeigt to šodien, vai jūs esat gatavi uz tādu nos, nosūtīt balstoties uz saņemto informāciju. Un treškārt, vai Eh, jūs, kādi jūsu prāts likumi ir tikuši pārkāpti un kurās dalībvalstīs un kurā, kuros punktos ir šādi likuma pārkāpumi notikuši. Visbeidzot, jautājums Šremkungam, vai jūs esat gatavi mums iesniegt eh, daļu no materiāliem, kas ir jūsu rīcībā un ar kādiem nosacījumiem? Paldies! Atbildes lūdzu! Jā, paldies par uh, iesaistītajām pusēm, kas darbojas tirgū. To var apkopot sēkojoši. Tā ir visa finanšu nozara vienā vai otrā kapacitātē. Protams, ka sākumā jums ir vajadzīgs daudz naudas. To var iegūt no privātiem investoriem, kam ir ļoti daudz naudas, vai no bankām, kas eh, pašas īsteno akciju darījumus vai bankām, kam ir īpaši fondi jeb eh, instrumenti, kas eh, dažādās izpausmēs parādās. Tie ir tie, kas var šo naudu sniegt, bet ir arī bankas, kas sniedz kredītus, kas pēc tam bieži vien saka, ka nemaz nezināja, kam dot kredītus. Uh, kādiem nolūkiem. Esam runātāju, runājuši ar insideriem, ka to var salīdzināt ar uh, to, ka, piemēram, ja jūs ņemat kredītu mājokļu iegādē, tad par to tiek uzdot ļoti konkrēti jautājumi. Un, uh, citos kredītos arī ir tāpat, tāpēc bankas bieži vien varbūt izlieks, ka nezin. Un tad šeit ir runa arī par tiem, kam pieder šīs akcijas. Tie ir lieli um, īpašumu pārvaldītāji, kas pārvalda šīs akcijas, tie arī šeit ir iesaistīti. Pat ja viņiem ir uh, iemesls uh, teikt, uh, es to tā īsti nepre, nezināju, bet šī aizdevuma um, maksa uh, um, iet, uh, tad uh, tieši tajā dienā tiek saņemta, kad vajadzīga. Un mēs jau esam arī uh, avīzē cait ziņojuši Vācijā, ka apdrošināšanas uzņēmumi, kas izsniedz juridiskos atzinumus, at, pasakot, ka tas viss ir ļoti legāli, uh, tas tika apdrošināts, ko klienti un bankas uh, saņēma tad kā tādu uh, atmazgāšanas zīmi. Uh, Tātad visi tur ir uh, nopelnījuši, tie, kas to visu vadīja, not, tur noteikti bija um, akciju tirgotāji, kas bieži vien uh, uh, sēž Londonā, un uh, viņi varbūt joprojām to dara, un viens no tiem bija arī tas, ar ko mēs Londonā tikāmies, kā jau Šrēmkungs minēja. Uh, Eh, tātad vai mēs to varam arī jums rakstiski uzskaitīt, es varu eh, jā, pamēģināt to visu atšifrēt un jums nosūtīt. Um, just one case. Par vienu no gadījumiem. Dānijas lieta, kura tiek skatīta Londonas augstākajā tiesā. Pasākuma uzsācēji izveidoja vairāk nekā 200 pensiju fondus, kas darbojās kā kum eksīs pārdošana ar Dānijas daļām. Dažiem no tiem bija konti e, nelielā Vācijas bankā un notika šo Dānijas akciju tirzniecība Tā bija kā spēle, viņi ar to tirgojās savā starpā, un nekas nenotika, un tā viņi nosaka, če, nozaga 412 miljonus eiro no Dānijas. Viņi saņēma nodokļu voucheru no Dānijas e, nodokļu e, pārvaldes, e, kas tika nosūtīts uz banku un tika iekasēts Barklī bankā Londonā. Vāgrākas bankas šeit bija iesaistīts no Barklī Eh, Barclay bankas eh, tā tika eh, pārvest uz banku Hamburgā un izmantot naudas atmazgāšanā. Līdz ar to jūs redzat, ka tas ir vesels kapitāla tirgus Eiropā un izmantot pārdotāji ir ārpus Eiropas Savienoto Valstu pensiju fonds, izveidots šādiem tirgiem, un lūk, kā tas darbojas. Rechtsverstöße da vorliegen. Uz atbildu jautājumu par to, kādi mm, likuma pārkāpumi šeit ir, es varu runāt tikai par Vāciju. Mm, Dānijā vai Zviedrijā šo situāciju es nepārzinu. Vācijā runā par nodokļu nemaksāšanu un par to ir arī izmeklēšanas un līdzšinējās apsūdzības. Un mēs šeit runājam vienkārši par organizēto noziedzību. Tur tirgotāji, banķieri vienkārši vienojās, lai šos darījumus īstenotu. Uh, Tā ir organizētā noziedzība. Tas viss notiek ļoti sistemātiski, un tas joprojām ļoti sistemātiski notiek. Äh, Īsts papildinājums šīs vienošanās, kas ir nepieciešams, lai šo te aprites tirzniecību īstenotu, per se jau ir äh, nelegāls. Anglijā arī tā ir, äh, ka tur šie treideri monitoringa sistēmas apgāja un eh, viņi eh, izmantoja arī Snapchat, eh, lai kontaktētos uz um, privātiem telefoniem, jo šīs ziņas pazūd pēc kādu laiku, un tur um, nekas uh, nav pēc tam atrodams uh, par šo saziņu. Paldies, NF grupa Mario Borgecio. Grācie. Paldies, priekšsādātāji. Um. Ehm, Dagli atti eh, delle inchieste in corso e segnalati. Es vēlētos uzdot jautājumu par notiekošo izmeklēšanu un konkrēti par ķelnes prokuroru izmeklēšanu, jo šķiet ir pieļauti nopietni pārkāpumi dažādu banku investīciju nodaļās. Šeit ir iekļauts Deutsche Banks, Santanders Banka, Goldman Sachs un citas. Un izmeklēšana sniegtu kopainu pār visu stāvokli šajā jomā ar pārkāpumiem, un tas skar uh, lielā mērā Vācijas un Eiropas finanšu sistēmu, un šāda krāpšanās ir e, bijusi iespējama pateicoties dažādām milzīgajām šo banku kredītu iespējām. Un manas pirmās pārdomas šajā sakarā un pārdomas mūsu ekspertiem, ja šīs lielās bankas būtu ierobežotas ar banku nodalīšanas likumu no vienas puses um, darījuma bankas un otras puses um, mazuma vai klientu bankas, tad vai šāda schēma būtu bijusi iespējama? Vācijas nodokļu iestādes bija lietas kursā pār šo stāvokli kopš 2002. gada uzdosim jautājumu no Eiropas skatu punkta attiecībā uz šo visai plašo transakciju sēriju Vācijā, Francijā, Spānijā, Beļģijā un citur. Ko dara Eiropas uzraudzība? Ko, kāda ir vērtība Eiropas Savienībai? Ja mēs kā katru dienu parlamentā konstatējam Eiropas uh, Eh, savienība nodarbojas ar dažādām lietām, tā vēlas kontrolēt daudz mazāk svarīgas dosie, lai gan uh, Eh, citos gadījumos Eiropas Savienība pamostas un reaģēja ļoti vēlu. Šķiet, ka te, tā, eh, te daudz kas ir ticis piesekts, ir notikusi piesekšana milzīgā ekonomikas nozarē, un šie ir ārkārtīgi smagi pārkāpumi. Un man ir iespējas, ka Eiropas vadītāji tos piesedz, un man šķiet, ka netiek tiem pievērsts pienācīga uzmanība. Eiropas Savienības kompetentajām lēmējiestādēm vajadzētu iejaukties un koriģēt stāvokli. Un šī izmeklēšana tika uzskā, uzsākta, es uzsveru, no ārpuses. Tie nebija, tās nebija Eiropas Savienības organizācijas. To iesāka no ārpuses un pēc tam uh, tika atklāta izskata šī milzīgā krāpšanas schēma, kura turpinās jaunā aspektā, jaunā izskatā, un tā nav pilnībā izskausta. Okay, like we... Kurš vēlētos atbildēt? Mums uh, nevaram katram runātājam dot ilgāk par piecām minūtēm. Lūdzu, ievērot laiku. Kurš sāks? Kāds tad bija precīzi jautājums? Eh, tas bija drīzāk tāds paziņojums. Eh, jautājumu es nedzirdēju, saka Šrēma kungs. La demanda era implicita. Jautājums bija iekļauts. Jautājums bija eh, jūsu izmeklēšanā un pieredzē, kas nav darbojies Eiropas uzraudzības līmenī. Konkrēti, kas nav darbojies, jo šobrīd, ja netiek aizsargāt Eiropas nodokļu maksātāji e, pret šāda veida krāpšanos. Jūs zināsiet, ka mēs naudu ņemam no nodokļu maksātājiem. Eiropas Savienības e, Savienība nereaģē. Tad kāda ir tās vērtība? Šis jautājums vairāk būtu domāts e, lēmēju iestādēm un nevis žurnālistiem, bet ja 20 sekundēs jūs varat sniegt savu komentāru, tad. Um, wir haben es. Mēs runājam par krāpniecību, kur patiešām ir iesaistīta tāda ievērojama eh, noziedzīgā enerģija. Un esam pārliecinājušies, ka dalība valstīs kontrolas mehānismi nav klātesoši. Tāpat kā nav koordinācijas starp dalību valstīm, un ja šādi mehānismi pastāv, tie nav pietiekami efektīvi. Digitalizācijas laikmetā ir akciju transakcijas, darījumu transakcijas, un mēs esam pārliecinājušies, ka ka ir tādi darījumi, kas norisinās vairākās valstīs, un ļoti bieži izējas punkts ir tieši Lielbritānija. Nu, kas notiks pēc Brexit, par to arī ir jādomā. Kas notiks ar šīm bankām? Mm, protams, ir jābūt pieejamiem darījumu datiem, un šie darījumi notiek konkrētā brīdī, tad, kad tiek izmaksātas dividendes. Mēs esam arī pieredzējuši, es, protams, varu tagad runāt tikai par Vāciju, bet esam pieredzējuši, ka nav pilnīgi nekādu kontrolas mehānismu runājot par kapitāla pieaugumu nodokļu izmaksu. Es esmu zinātnieks, un es liktu priekšā izveidot ekspertu grupu, kur būs cilvēki, kas pazīst drēbi, speciālisti, politiķi, lai padarītu šo sistēmu necaurlaužamu. Paldies! Varbūt, ka es varētu papildināt. Es atvainojos, saka Iežeka kungs, priekšsēdētājs, mums nav vairāk laika. Jautājums bija ļoti, ļoti garš, bet eh, mēs nevaram jums, diemžēl, dot eh, vairāk laika atbildēm. ETP grupa Toms Fanden Kandelāras kungs, bet ar SD grupas eh, laipnu atļauju es varētu apvienot abus šos uzstāšanās laikus, jā? Ja? Labi. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī ekspertiem, kas ir ieradušies! Es vēlētos uh, reaģēt uz jūsu komentāru, ka ir sistēmas, bet tās uh, nedarbojas pietiekami efektīvi. Uh, mums jādomā arī par to, ka nodokļu sistēma varbūt atbilda savā pašreizējā veidolā pagājušā gadsimta vidus prasībām, bet tagad ir digitalizācijas laikmets un tā arī būtu krietni jāmodernizē. Moskovicī kungs no vienas puses apgalvo, ka ir jābūt labākai informācijas apmaiņai, bet ka tā jau principā darbojas un ir arī pietiekami daudz instrumentu, tie vienkārši ir jāizmanto efektīvi. Bet no otras puses mēs dzirdam aizvien uh, vairāk prasību pēc uh, tā, lai nodokļu iestādes starp dalību valstīm apmainītos arī ar informāciju. Uh, runājot arī par kapitāla pieauguma nodokļu eh, informācijas sniegšanu un arī uzņēmumu nodokļiem. Es gribēju uzdot jautājumu, vai mums eh, patiešām vajadzētu paplašināt informācijas eh, apmaiņu, vai varbūt ir kaut kas vēl cits, ko neesam pamanījuši un ņēmuši vērā. Otrs jautājums attiec uz bankām. Uh, Daudzas Eiropas bankas, eh, arī Santanderas bankas bija iesaistītas šajā cum-ex darījumu veikšanā. Gribēju pavaicāt kādu lomu šeit spēlē klasiskās depozītu bankas, ko tās iegūst eh, piedaloties kum eks darījumos. Uh, un vai šīs kompensācijas un peļņa pateicoties uh, kuma eksa darījumiem patiešām ir uh, uh, ievērojama, lai piedalītos šādos darījumos. Vai arī, piemēram, bankas tad ir mēģinājušas apzināti pievilināt uh, šādus te tirgotājus un cilvēks, kas izmanto sistēmas nepilnības ko mēs varētu darīt, lai uzlabotu kontrolas sistēmas. Trešais un pēdējais jautājums ir ļoti vienkāršs. Es sapratu, šī problēma ir um, tipiski Eiropas, uh, ar tādu Eiropas raksturu, vai tā būtu iespējama arī ASV? Ja jā, tad kā, kādā izpausmē, un ja nē, tad kādēļ nē? Paldies, kurš uh, vēlētos atbildēt? Sorry, uh, Varbūt, ka es neskaidri izteicos, Tomam van de Gandelārem bija divi uzstāšanās laika, un es viņus uh, apvienoju. Uh, Salevskī kungs, jā, runājot par informācijas uh, apmaiņu, tas būtu ļoti vēlami. Šrēma kungs jau arī to pieminēja. Mēs uh, sadarbojāmies arī ar žurnālistiem no citām valstīm, un arī mēs redzējām, ka informācijas apmaiņa ir iespējama un tā ir ļoti vērtīga, un arī nav bijis, piemēram, informācijas uh, apmaiņas starp Vāciju un Dāniju, un tas ļoti labi demonstrēja, kas tur ir nogājis greizi. Un Dāņu valdība gadu garumā nav sniegus normālas atbildes uz mūsu jautājumiem, un izmeklētājiem arī ir grūti uh, Uh, kaut ko uh, uzzināt un apmainīties ar informāciju, jo Vācijā ir arī ļoti stingra nodokļu noslēpuma uh, likumdošana. Agresīva nodokļu plānošana, tas ir jautājums, par ko ir jārunā daudz citādāk, daudz, daudz uh, stingrākā tonī. Špengelkungs, ja runājam par informācijas apmaiņu, papildināšu uh, Eh, arī eh, iz, iestādēm, kas izmeklē eh, kriminālu noziegumus nodokļu jomā, ir jāapmainās ar informāciju, jo nerad jau ir tā, ka noziedznieki ir vien un tie paši, kas darbojas vairākās valstīs. Ja runājam par banku lomu šajos darījumos, šīs pārvaldības bankas tām patiesībā nav nekādu ieguvumu veicot šādus darījumus Šeit var rasties liela problēma, ka bankai ir jāuzņemas atbildība par eh, nepareizu certifikātu, neatbilstošu certifikātu izsniegšanu, un mēs esam arī pārliecinājušies, ka bankas citreiz pašas tirgojas no, ar akcijām, bet ir arī eh, jākontrolē, no, no kurienes nāk šīs akcijas, kas ir akciju paketes turētājs. Uh, Bija arī tiesu darbi Vācijā, jo, piemēram, bankas ir pelnījušas naudu finansējot uh, akciju darījumus, tās nepieprasīja nodevas uh, un uh, procentu likmes, bet uh, vēlējās um, iegūt daļu no peļņas. Šrēma kungs, jā, papildinot par informācijas apmaiņu, 18. oktobrī Spānija un Francija tieši no mums, no žurnālistiem, uzzināja, ka ir uh, kritušas par upuri kum eks un kum kum darījumiem. Mūsu rīcībā bija informācija, bet uh, mums ir tagad uh, radies jautājums, vai. vai uh, iestādes ir pietiekami labi izmantojušas informāciju, kas bija to rīcībā, un kādēļ tās neapmainījās ar šo informāciju, kādēļ tad iestādēm valstīm to vajadzēja uzzināt no mums, no žurnālistiem. Es domāju, varbūt arī tas um, ilustrē šo informācijas apmaiņas uh, uh, nepietiekamību. Mēs esam redzējuši, ka arī Kanādā, Japānā, Dienvidāfrikā pastāv šie kumeks darījumi. Eiropas Savienība diemžēl nav nekāds izņēmums, uh, un uh, šādi darījumi nepazīsta valstu robežas. Tā ir globāla rakstura problēma. Tas, protams, uh, tās būtība nekādā ziņā nemazina tās nopietnību. Paldies, Pervanš Beres! Paldies, kad jūs sakāt ka vajadzēja desmit gadus, lai novērstu zināmas trūkumus valstī, kurā administratīvā kapacitāte ir visai labi. Izstrādāt tas mūs izbrīna, bet es gribētu runāt par informācijas apmaiņu. Tas nu, toreiz nebija ideālais rīks, jo divas reizes Eiropas likumdevējs mēģināja šo sistēmu uzlabot. Taču Kā jūs varat izskaidrot, kā nodokļu administrācija, un šeit es domāju par Vāciju un Dāniju, nesaņi, eh, neziņoja citām nodokļu administrācijām tad, kad risks bija skaidri identificēts eh, un pārrobežu. Eh, turklāt, un vairāk žurnālisti arī jau to norādīja kur strādāja pie izmeklēšanas, ļoti negribīgi reaģēja eh, pats tad, kad viņi paši bija pār pieprasījumu objektu citos, no citu nodokļu administrāciju puses. Francijas senāts skatīja šo lietu un tika izveidot izmeklēšanas komisija, bet drīzumā tiks iesniegts gro, labojums likumā, lai varētu ienākumus, kas nāk no dividendes pārdošanas ārvalstniekam, kurš varēs saņemt atmaksu par nodokļiem apostirjēri, ar nosacījumu, ka viņš iesniedz pie, eh, pierādījums tam, ka viņš ir akcijas saģēmējs. Vai jūsuprāt? Eh, šādu likumu vajag iestrādāt nacionālajā likumdošanā, un vai to var panākt bez harmonizēta Eiropas rīka. Un, ja tāds būtu vajadzīgs, tad kāda jūsuprāt būtu Eiropas juridiskā svira, kuru vajadzētu mobilizēt? Es pārkāpu sarunas laiku, bet man ir vēl viens jautājums, kas deg uz lūpām. Par bankām, kuras tiek uzraudzītas ļoti rūpīgi un pastiprināti, un kā tas tā nāk, ka neviena no uzraudzības iestādēm nav identificējusi šo kustību, kas ir e, masveida tomēr. Es domāju, ka mūsu uzraudzības iestādes neko nav redzējušas, kā tas ir iespējams. Jo. Kurš vēlētos sākt, lūdzu? Ihre Frage. Jūsu jautājums, saka Špengelkungs, ir ļoti pamatota. Ļoti pamatots. Es arī nesaprotu, kādēļ kum eks eh, darījumu izprašana Vācijā prasīja tik daudz laika. Es arī nesaprotu kādēļ joprojām Vācijā notiek kumkum darījumi, tāpat arī nesaprotu, kādēļ finanšu tirgus uzraugu pienākumos neietilpst šādu darījumu pārbaudīšanu, kādēļ um, iestādēm tas netika uzdots. Uh, Un arī pagājuši nedēļ mēs uzzinājām, ka ir šie viltotie, šie fantomu vērtspapīri, par kuriem ir iespējams vēl iekasēt uh, kapitāla pieauguma nodokli. Nav kontrols mehānismu, kas uh, tiktu izmantots aktīvi. Un tāpat nav arī nekādu pasākumu, lai vērstos pret uh, krāpniecību nodokļu jomā. Uh, Es domāju, ka tas ir politiskās intereses trūkums. Es patiešām būtu priecīgs, ja tiktu ieviesti tādi sadarbības veida pasākumi, nu vai tas tiktu harmonizēts vai arī nē ir jāiepazīst ar uh, Eiropas dalību valstīs esošajām sistēmām, kā tiek iekasēts kapitāla pieauguma nodoklis, kā tas tiek at, atlīdzināts, atmaksāts, lai nevarētu atmaksāt vairāk nekā ir iekasēts ja jūs tā pamatīgāk iepazīstaties ar šiem datiem, nu, ja jūs, piemēram, atmaksājat vairāk nekā jūs iekasējat, nu, tad vispār ir iespējams atteikties no nodokļiem. Paldies! Thank you very much! Paldies! SD, uh, eh, Anna Gomeša. About oh. the, the, the French proposal, the... Bet man vēl bija jautājums par franču priekšlikumu, franču eh, risinājumu, par ko tagad uh, Francijā senāts diskutē, vai te patiešām būs kaut kāds risinājums par nodokļu ieturēšanu 30% apmērā. Runājot par ārvalstu akcionāriem un ka to varētu atmaksāt tikai tad, kad akcionārs ir pierādījis, ka viņš patiešām ir akciju turētājs. Um, tas ir tieši tā būtu viena no iespējamām pieejām. Kādos apstākļos uh, tiek šie nodokļi samazināti un kad tie tiek atlīdzināti. Ja kāds vēlas, lai viņam atlīdzina daļu no nodokļiem, viņam būtu ar oficiālu dokumentu jāapliecina, ka viņš savus ieņēmumus, ka viņš par saviem ieņēmumiem, par peļņu ir samaksājis nodokli, bet kapitāla pieauguma nodoklis par dividendēm daudzās valstīs netiek iekasēts līdz galam. Paldies! You also for SND. Anna Gomeša, pēdējā runātāja. Jā, es gribētu pajautāt Šika kungam, vai jūs varētu, es nezinu, vai viņš vēl ir tur, vai citi varbūt to varētu darīt, tad citi runātāji, vai jūs varētu izklāstīt eh, plašāk, kā uzraudzības eh, loma, nacionālās vai Eiropas uzraudzības loma varētu būtu būtiska, uz, lai apturētu visu šo sistēmu. Un vēl viens jautājums. Ja Vācija aizliedza šo sistēmu 2012. gadā, kāpēc netika informētas citas Eiropas Savienības dalībvalsts, kāpēc netika brīdinātas uzraudzības iestādes Eiropas un nacionālā līmenī, uh, tādās valstīs kā manējā, piemēram, kur trojkas laikā mums bija nodokļu amnestija, iespējams, 2012. gadā mums bija, protams, šis te tās augtais uh, nodokļu aptumsums. Uh, no 12. līdz 15. gadam, kad cilvēki vienkārši novirzīja savus līdzekļus uz offshoriem, es ne par ko vairs neesmu pārsteigts. Viss ir iespējams also zu dem. Zu der Tātad par uzraudzības iestāžu lomu. Varbūt, ka no Vācijas pieredze bija tā, ka mēs no mūsu eh, izpētes zinām, ka Bafin eh, finanšu tirgu uzraudzības iestādē eh, diezgan labi zināja, kas notiek, kādi darījumi tiek veikti, jo šiem fondiem bija jāsņem atļauja. Tātad viņi uh, viņiem bija jāziņo par to, un mēs arī no insēderiem zinām, ar kuriem runājām, ka pavisam atklāti viņi par to diskutēja ar finanšu tirgu uzraudzības iestādi, un finanšu iestāde, uzraudzības iestāde nejūtās uh, uh atbildīgi par uh, nodokļu jautājumiem. Tātad šī informācija uh, nekad nesasniedza eh, nodokļu eksperts un citus eh, valdības aprindās. Tātad eh, ir dalījums starp finanšu tirgiem un nodokļu jautājumiem. Patiesībā jau šīs zināšanas bija valsts iestādēm, vienkārši nenotika tāda iekšējā aprite, bet varbūt tāda pat problēma ir Eiropas līmenī, bet to nevar novērtēt. Kāpēc šī informācija netika nodot tālāk? Uz šo jautājumu nevar jums tā pilnīgi atbildēt Es sākumā jau teicu, ka Spānija, Francija, arī mēs uh, uzzinājām, ka tie kļūpa par um, upuriem šiem darījumiem. Uh, Un kumeks dokumenti jau nav tikai mums, tie ir arī daudzām iestādēm, un š... kāpēc šī informācija netika to tālāk, to es nezinu. No otras puses jāuzsver arī tas, ka es zinu, ka, piemēram, bija tiesiskās palīdzības lūgums no kādas Vācijas prokuratūras uz Spāniju, un tur bija pietiekami daudz dokumenti un pierādējumi par to, ka Santander banka spēlē būtisku lomu šajos darījumos, un bija lūgums uh, izmeklēt Eh, un ko tad arī Spānijas iestādes? Vācieši taču viņiem pateica, ka viņu lielā banka ir iesaistīta komeks dalījumos. Viņi vienkārši šo prokuratūras jautājumu nosūtīja tālāk bankai, neizmeklēja neko, vienkārši nod, nosūtīja bankai. Un teica, ka jāatbild Vācijas prokuratūrai. Nu, šeit vienmēr ir divi vainīgie. Dažkārt eh, informācija netika nodota tālāk, dažkārt nodotā informācija vienkārši netika pietiekami labi uztvērta. Lielas paldies! Līdz ar to mēs eh, noslēdzam viedokļu apmaiņu. Gribētu sirsnīgi pateikties mūsu viesiem, runātājiem, Šīka kungam, kurš eh, sazinājās ar mums no Vācijas parlamenta. Paldies Špengelkungam, Šrēmkungam un Zalevska kungam par to, ka ieradāties. Paldies par ļoti būtisko informāciju, ko jūs sniedzāt. Es domāju, ka um, galvenais secinājums ir tāds, diemžēl, ka viss, ko varēja nepamanīt, tika nepamanīts un tik liedzošā veidā, ka pat mūsu uh, cienījamie godājumie runātāji tam nevarēja noticēt un kā daudzos citos gadījumos arī šeit ir nepieciešama pastiprināšana nodrošināta labāka sadarbība eh, starp dalību valstīm un arī dalību valstu ietvaros, bet tagad gribētu dot vārdu Nīdermajer kungam. Jā, es ļoti ātri. Tas tiešām ir fascinējoši, kā tik vienkāršā veidā varam zaudēt tik daudz publisko līdzekļu. Iedrošināšu varbūt ir vienkārši tas, ka, kā mēs eh, pamanījām, uh, Um, padomas sarunās par uh, administratīvās sadarbības um, direktīvu, ka um, ir uh, daudz vēlme uh, tātad veicināt šo sadarbību, bet ieviešanas pusē ir problēmas. Uh, Un uh, mēs arī redzam, ka nodokļu sistēmas, kas mums ir bieži vien nav piemērotas 21. gadsimtam, līdz ar to mēs redzam, ka ir laiks rīkoties un rast labākus risinājumus, uh, lai mēs būtu mazāk atkarīgi no valsts, bet raudzītos uz tādu plašāku uh, ainu. Ir jau vēls, paldies, ka bijāt tik disciplinēti, ka varējām pabeigt laikā. Vēlreiz paldies visiem dalībniekiem, īpaši mūsu runātājiem, un tiksimies uh, nākamajā uh, takstrī pasākumā. Visiem jauku vakaru! Thanks. Thanks, Benoit. Someone wants this one?